Politiķu eh, komandu eh, Luksemburga nosūtīja satelītu grupu. Eh, Vācija un Dānija nosūtīja grupu, kas palīdzētu ūdens attīrīšanas darbos, kas ir ļoti nozīmīgi holēras epidēmijas apstākļos. Itālijā un Vācijā izsūtīja uh, īpašas e, mediķu grupas e, un aprīkojumu, kas ir ļoti nozīmīgi epidēmijas e, laikā. Tas nozīmē, ka pateicoties jaunajai sistēmai, Eh, darī, eh, dabas katastrofu gadījumos mēs kā Eiropas Savienība varam nodrošināt lielāku palīdzību kā Eiropas Savienība, eh, glābjot dzīvības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Un šajās dienās mēs nepārtraukti sekojam situācijas attīstībai šajās valstīs Ehm, jo ehm, iesaistot arī Briseles sistēmas un mūsu ekspertos. Ehm, mēs turpinām sniegt starptautisko atbalstu šīm te trijām valstīm, un jūs varat būt pārliecināti par to, ka Eiropas Savienība darīs vis, visu iespējamo, lai arī tālākajā rekonstrukcijas laikā atbalstītu šīs trīs valstis. Paldies jums! Paldies, saka priekšsēdētājiem. Un es redzu, ka tagad eh, mūsu kolēģi no vides komitejas ir atbrīvojuši eh, prezidentūras pārstāvi. Un tagad pagaidīsim vienkārši tās pāris sekundītes, līdz eh, šiotas kundze ieradīsies zālē un informēs mūs par to, ko viņa grib stāstīt padomas vārdā. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nesteidzieties, lūdzu. Mēs zinām, ka mūsu kolēģi vides komitejā ir ļoti darbīgi un prasīgi, un tāpēc arī mēs zinām, ka no viņu nagiem nav tik viegli atbrīvoties. Un tagad nesteidzieties, kad esat priekšsēdētājas kundze. Paldies par to, ka E, mums ir laiks runāt par šīm problēmām. Deputāte komisāra kungs, paldies par ielūgumu, lai runātu par svarīgo tēmu katastrofas, solidaritāte un sadarbība, lai atbalstītu tos, kuriem atbalsts vajadzīgs. Katastrofas mūs māca um, un mums vajadzētu gūt mācību um, praktiskai dzīvei no tām. Uh, tropiskais ciklons Aidei izraisīja uh, plūdus un mēs uh, redzējām, ko tas nodarīja Dienvidā Afrikai un tās iedzīvotājiem. Eh, vairāki miljoni cilvēku eh, Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē eh, cieta, apmēram tūkstoši cilvēku gāja bojā, daudzi vēl joprojām ir bezvēsts prombūtnē. Mozambitā 240 tūkstoši mājas tika sagrautas plūdu laikā un vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku zaudēja dzīves vietu. Tāpat arī jau ir ziņots par daudziem holēras gadījumiem. Malāvijā ciklons un plūdi sagrāva daudzus uh, labības uh, laukus. Un tas nozīmē, ka nebūs ražas un mazie lauksaimnieki e, cietīs būtiskus zaudējumus. Sievietēm un bērniem arī ir jācieš. Zimbabvē e, plūdi bija ļoti spēcīgi un izrāsīja, izraisīja humāno krīzi. E, un arī šeit tie atstās ietekmi uz ražas ņemot vērā to, ka arī līdzinējā situācija nebija optimāla. Visās trīs valstīs eh, humanā situācija eh, ir eh, ļoti sāsinājusies. Ir nepieciešams gan ūdens, pārtika, izglītība, medicīniskā aprūpe un loģistika. Un šeit 342 tūkstoši ASV eh, dolāri nepieciešami. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams pap vēl papildus finansējums. Kā jūs jau zināt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ātri atbildēja uz katastrofu humanās un civilās aizsardzības palīdzību piedāvāja komi Eiropas komisija un dalību valstis lai atbalstītu e, cietušās valstis. Un prezidentūra arī dzen rīkojās, lai palīdzētu e, konstatēt, kādas ir konkrētās vajadzības un kādā veidā sniegt šo te palīdzību caur BC platformu. Un mēs e, tādā veidā mm, palīdz, atvieglojām, bija, bija vieglāk iegūst informāciju, apmainīties ar informāciju, eh, kur eh, informācijas apmaiņās eh, piedalījās komisija dalībvalstis un organizācijas, lai pieņemtu lēmumu par vislabāko risinājumu. Un šis te uh, Pēc eh, diskusijām starp dalībvalstīm un komisiju mēs varējām izstrādāt vislabāko veidu, kā atbildēt, un bijām, eh, esam gandarīti, ka arī Eiropas parlaments ir eh, gatavs diskutēt par šiem te jautājumiem. Līdzšinējā situācijas attīstība liecina par to, ka Eiropas Savienība un dalība valstis var ātri reaģēt, Eh, dalību valstis nodrošināja pas, humāno palīdzību par, eh, eh, par aptuveni 16 miljoniem eiro un nosūtīja arī attiecīgo aprīkojumu gan satelītu komunikācijām, gan ūdens attīrīšanai, medicīniskai aprūpei un Eh, arī pārējos e-, elementus, kas nepieciešami saistībā ar civilās aizsardzības jautājumiem. Rumānijas ekspertu eh, kopš 23. Eh, mārta uzturas Malāvijā, lai <clears throat> arī dzen, konstatētu to, kas visvairāk ir nepieciešams. Starp iesaistītajām pusēm pastāv ļoti laba komunikācija un eh, informācijas apmaiņa. Dalība valstis ir piel, eh, nosūtījušas arī zem transporta līdzekļus un eh, citus elementus, kas nepieciešams, lai glābtu situāciju komisija arī ir vairāk nekā 15 miljonus eiro ir piešķīrusi humānam uh, atbalstam. Dāmas un kungi, līdz ar to mēs e, varam runāt par e, savstarpējo e, komunikāciju un to viss kā, nonāca, kā noritēja savstarpējā komunikācija, tas liecina par labu sadarbību. Ir daudzas ģimenes, kuras ir cietušas no katastrofas, ir šķirtas ģimenes pārvietošanas rezultātā, un šajās te visās jukās atkal īpaši apdraudētas ir sievietes un meitenes tas, kas vēl ir jādara, mums īpaši ir jāatbalsta arī bērni, kas cietuši krīzē. Un, mu, e, Un e, tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izanalizējuši situāciju, spējuši uz to atbildēt, bet jāizvērtē situācija arī ir e, pēc fakta. Es ar interesi klausīšos jūsos un jūsu priekšlikumos. Paldies par uzmanību. Ganz herzlichen Dank. Sirdnieks, paldies. Un tagad uh, uzstāsies runātāji no politiskajām grupām. Vispirms uh, Ranžala kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, kā vispirms es vēlos uh, paust līdzjūtību upuriem. Šis, uh, šī dabas katastrofa Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē ir novadusi pie ļoti lielām ciešanām iedzīvotāju vidū, un viņiem tas, protams, nozīmē traģēdiju, kā būs ļoti smagas sekas visām ģimenēm, visām šīm tautām. Uh, vēlētos eh, izteikt trīs komentārus. Pirmkārt, atšķirībā tā, kas tika teikts, domāju, ka Eiropas Savienības eh, reakcija ir ļoti novēlojusies. To nevar pieņemt. Runa ir par Āfrikas valstīm, kas nav ļoti attīstītas, un Eiropa reaģēja samērā lēni. Eiropai bija uzreiz jādara vairāk, vairāk jāpiedāvā. Tagad reakcija ir laba, bet eh, sākotnē reakcija bija uh, novēlota. Otrakārt, eh, es gribētu teikt, ka ir nepieciešams eh, mūsu kooperācija, kas tik labi darbojas, ir jāpastiprina. Nedomāju, ka tas paliks tāds atsevišķi notikums, un Eiropas Savienībā sadarbībā ir jārēģē ātrāk un saskanīgāk, nekā mēs to redzējām pirmajās dienās. Tas bija vāji, sašķelti. Un eh, tā tas nedrīkstētu atkārtoties. Sociāldemokrāta vārdā Gerero Saloma kungs pusotra minūte. Paldies priekšsādātājiem. Komisāra kungs, vispirms es gribētu komisijai teikt paldies par uh, centieniem, par darbu un visām valstīm, kas reaģē. Varbūt tas bija lēni, bet tās centās reaģēt uz šo lielo klimatu katastrofu. Tāda pati katastrofa skāra visas šīs trīs valstis. Tās ir pat lielas kā Francija, Spānija un Itālija kopā. Mums eh, varbūt vajadzētu vēl vairāk padomāt un saprast, ka šeit runa ir par klimata sasilšanu, tas attiecas uz mums visiem, un tādēļ mums jāsniedz ir arī globāla atbilde. Valstis, kas ir cietušas no šīs dabas katastrofas. Tām visām ir vienāda situācija. Tās ir nabadzīgas valstis, un tad šādas katastrofas, protams, ir vēl traģiskākas. Ir sagrautas skolas, mājas, dzīvokļi, bet arī tiek negatīvi ietekmēta veselības situācija, kā pastāvīgais referents humanitārajā palīdzībā šeit parlamentā, es vēlos prasīt, pieprasīt, lai nākamajā sasaukumā mēs eh, definētu arī to, kas ir klimata bēgļi. Mums arvien vairāk būs darīšana ar cilvēkiem, kas eh, bēgs eh, no dabas katastrofu izraisītiem sekām, un mums šie cilvēkiem ir jādod cerības, mums viņus ir jāatbalsta, mums ir arī jāsniedz informācija viņiem par viņu tiesībām. Viņi nedrīkstētu zaudēt ticību mums. Go NGL vārdā Nākamais runātājs eh, piemintas Lopeskungs. Jā, paldies priekšādātājiem. Eiropas Savienības eh, līdzekļi tika mobilizēti, lai sniegtu palīdzību idejai izrastēm eh, sekām un novērstu Mozambikas, Malāvī, Zimbabvē. Tas kā piliens jūrā. Uh, saistībā ar tām ciešanām, kādas ir šiem iedzīvotājiem, piemēram, veselības aprūpas situācija, satiksma, loģistika, infrastruktūra, pilsoniskā sabiedrība, tas viss ir smagas kārts, 15 miljonu eiro un tikai 11 eksperti, kas nāk no Eiropas Savienības. Tas ir daudz par maz, tas nesasniedz to līmeni, kas būtu nepieciešams. Tas ir daudz mazā nekā daudzas valstis starptautiskajā kontekstā jau ir mobilizējušas. Tas viss ir eh, tūlīt pat jāpalielina un um, ir jāizmanto arī Eiropas eh, attīstības fonda līdzekļi. Šeit varētu domāt par atbalstu pasākumiem dažādiem sektoriem un arī parādu atlaišanu. Jā, paldies zaļo vārdā Valero kundze. Jā, paldies. Es uh, klausījos, ko teica Grēta Thunberga, un viņa vienmēr uzsver, ka mums ir jāsamazina CO2 izmeši. Mums ir jārunā arī par to, kas notiks citās pasaules reģionos ar cilvēkiem, kas ir upuri mūsu CO2 izmešiem. Tas ir, eh, to izraisa dabas parādības, uh, kas eh, skar gal galā cilvēks, kas dzīvo dienvidos. Mums ir jau preventīvi jārīkojas, tas prasīs arī resursus, lai arī nabadzīgās valstis eh, varētu pielāgoties eh, šai jaunajā situācijā izaicinājumiem. Piemēram, Mozambikā jau pirms vairākiem gadiem bija vairāki plūdi, ir īpaši viena province bija īpaši skārta. Bija ļoti daudz projektu, kas sniedz attīstības palīdzību un uh, daudz cilvēku tika pārvietoti uz augstākiem reģioniem. Un tagad šie cikloni 2019. gadā atkal atkārtojas. Mums tomēr jādomā arī ilgtermiņā. Mozambikā ir gāzes rezerves. Tas var padarīt šo valsti par bagātu valsti, bet tas var eh, Tām var būt arī kontraproduktīvas sākas. Mums vajadzīga ilgtermiņa risinājuma. Tas bija no politiskajām grupām runātāja, tagad citi runātāji, vispirms Fernandes kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlētos teikt dažus vārdus upuru ģimeņu piedarīgajiem. Ir jāatceras visi, visas kārtās tautas, un tīpaši šeit jāpiemēr Mozambikas tauta. Ir svarīgi šeit raudzies kāds katastrofa aizsardzības mehānisms. Iekšēja Eiropas Savienība ir solidāra, bet uz ārpusi raugoties mūsu solidaritātei ir jābūt pastiprinātai. Kaut vai tādēļ viens, kā klimata sekas kļūst ar vien smagākas. Tika sniegt palīdzību, bet tomēr ir nepieciešams vēl paplašināt šo palīdzību, paredzēt vairāk līdzekļus uz vietas. Ir viens miljons bērnu, uh, kas eh, atrodas dramatiskā situācijā. Tur ir steidzami vajadzīga palīdzība. Ir eh, ātri jārīkojas. Turklāt vēl ir arī nepieciešams eh, domāt arī par atkal valsts uzbūvēšanu. Eiropas Savienībai ir jābūt pārstāvētāji, piemēram, sniedzot attīstības palīdzību vai izmantojot Eiropas attīstības palīdzības līdzekļus, lai attiecīgajiem reģioniem varētu tikt palīdzēts, ir īpaši Mozambikai. Paldies, nākamais runātājs Zoreņo kungs uz pusotru minūti. Paldies! Tropiskais ciklons Idāja vispirms skāra Mozambiku, pēc tam bija liels lietus kas skāra arī Zimbabvi un tālāk aizgāja uz Malavi. Malāviju, un ciklons atstāja ļoti lielas smagas sakas, ir tūkstošiem bezpaņemtnieku. Infrastruktūra ir sagrauta. Mozambika ir pilnībā pakļautam visam, ir vairāk nekā tūkstoši bojā gājušie. 60% no tiem ir eh, Mozambikā, ir arī holera, daudzas slimības, ir tīpaši Mozambikā pazudušo personu skaits nav zināms. Eiropas Savienība ir eh, piedāvā finanšu palīdzību vairāk nekā 12 miljonus eiro. Arī Mozambikas eh, pieteikums eh, uz palīdzību, tas arī tika apstiprināts. Palīdzība nāk no Portugāles, Austrijas, Vācijas, Spānijas, Dānijas un apvienotās karalistes. Arī turpmāk ir nepieciešams eh, palīdzēt eh, šīm valstīm un eh, arī nākotnē izdarīt attiecīgus secinājumus. Starptautiskā sadarbība katastrofa aizsardzībā ir fundamentāla klimata pārmaiņas, raugoties uz geogrāfiju vai attīstību. Tas ir tāds jautājums, kas ir faktiski padara cilvēks par ķīlnieci, un ir noteikti jāievēro Parīzes eh, nolīguma izvirzītie mēķi, un, ja nepieciešams, tad arī glābt mūsu planētu. Es izsaku sirsnieku līdzjūtību un savas simpātijas eh, Malavī un Zimbabves ģimenēm. Tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies divi runātāji. Vispirms Farija kungs. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Komisāri. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos paust um, līdzjūtību cietušajiem. Mēnesis pēc šī notikušā tropiskā ciklona, kas skāris uh, šīs trīs valstis, joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo improvizētās patversmēs un kuriem nav piekļuvis pamat uh, pakalpojumiem, ūdenim, kur cieš no epidēmijām. Vairāk nekā miljons bērnu ir uh, cietuši un šobrīd atrodas uh, ļoti nestabilā situācijā. Eiropas Savienībā ir jāizmanto savs civilās aizsardzības mehānisms. Tā solījusi piešķirt 15 miljonus eiro, lai tiktu galā ar šo krīzi, un tagad mums ir jāparāda politiskā uh, griba uh, lai tik tiešām tiktu īstenots Māršala plāns Āfrikai. Mums ir jācīnās pret uh, šo ekstrēmo fenomenu. Eiropas Savienības solidaritātei ir jābūt pēc iespējas ātrākai un uh, ir jāņem vērā mūsu vispārējie mēģi. Paldies, paldies! Un visbeidzot vārds Gomešas kundzēs vienu minūti. Vēlos paust solidaritāti cietušajiem. Um, Mozambikā, Zimbabvē un Malāvijā. Bet jāsaprot arī, ka šīs valstis skar arī milzīga korupcija, un tas sarežģīja situāciju. Korupcija ir tas ienaidnieks, pret kur jācīnās, lai Mozambikas tauta mm, nenonāktu vēl um, sarežģītākā situācijā. Korupcija un nesodāmība. Uh, ir novedusi pie tā, ka Mozambikas varas iestāžu pārstāvi nav pieņēmuši Portugāles un citu valstu atbalstu. Diemžēl korupcija un nesodāmība mums neļauj sniegt nepieciešamo palīdzību. Cilvēki tiek nolaupīti, aizturēti, spīdzināti ir tikai nedaudz cilvēku, kas ir uh, uzdrošinājušies par to skaļi runāt. Mums ir jāņem vērā korupcija un um, nesodāmība, un kas noved pie tā, ka Mozambika um, nespēja um, izkļūt no šīs situācijas. Paldies, paldies, un tagad vārds komisāru kungam lūdzu. Liels paldies uh, par šo iespēju piedalīties diskusijās. Es domāju, ka tā palīdzēs mums visiem, un es uh, esmu pateicīgs par jūsu atbalstu. Cilvēkiem šajās valstīs, Mozambikā, Malavijā un Zimbabvē, ir nepieciešama mūsu palīdzība. Un es pilnībā piekrītu kolēģim Fernandešam un pārējiem, uh, kas ierosināja, ka mums ir uh, jāturpina atbalsts ar palīdzību attīstībai un mums ir nepieciešams patiesas finansējums atjaunošanai. Kā jau es teicu, Eiropas Savienība ir gatava turpināt sniegt atbalstu cilvēkiem, kur cietuši šajā ciklonā. Protams, ar mūsu uh, humanās uh, palīdzības, civilās aizsardzības un attīstības instrumentiem. Ciklona, plūdi, un slimības turpināsies šajā reģionā. Klimata pārmaiņas ir realitāte, tās nav nepatiesas ziņas. Kā jau to esmu teicis vairāk kārt un jau atkal un atkal, es pilnībā piekrītu kolēģei, zaļo pārstāvai un arī e, savam e, draugam Grieru Salamam. Jā, mums ir jārisina šī problēma, un es tik tiešām lepnojos ar to, ka Eiropas Savienība uzņems vadošo lomu ar savu piemēru, jo um, mums ir jācenšas uh, īstenot šo vienošanos. Bet es atvainojos kolēģim, kuram nepiekrītu. Jo Eiropas Savienība ir sākusi sniegt savu atbalstu jau no paša sākuma Un jūs varat uh, pārliecināties par uh, mūsu programmu un mūsu sniegto atbalstu. Jā, es tik tiešām lepojos ar šo ārkārtas centru, jo tiklīdz saņēmām prasību, mēs sākām nekavējoties sniegt atbalstu kopā ar ANO aģentūrām, NVO un starptautiskajām organizācijām – Arī tās ir atzīnušas Eiropas Savienības atbalstu uh, Mozambikai, Malāvijai un Zimbabvei. Tātad vēlreiz liels paldies par šo, šīm diskusijām, bet fakti runā paši par sevi. Liels paldies! Dankeschön. Das... Liels paldies! Jā, uh, tā tik tiešām uh, bija uh, ļoti pārliecināta uzstāšanās. Un tagad vārds padomas pārstāvēji. Dāmas un kungi, cienījamie uh, deputāti, paldies par šīm diskusijām par šo ārkārtas uh, jautājumu. Dalībvalstis ir uzņēmušās vadošo lomu, uh, reaģējot kopā ar uh, starptautisko kopienu, un atjaunošanas fāze noteikti ilgs uh, vairāk nekā mūsu prezidentūra. Mūsu ārlietu uh, ministrs janvārī skaidroja, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt piekļuvu humanitārai palīdzībai un um, attīstības palīdzībai, jo tās ir viens no prioritātēm Rumānijas eh, prezidentūrai. Šīs katastrofas apmēri um, liecina par to, ka mums ļoti daudz vēl darāmā šajās jomās. Mums ir jānodrošina, lai mūsu ārkārtas eh, palīdzība uh, um, tiktu apkopot kopā ar atbalstu attīstībai Āfrikā. Tad, kad būsim pabeiguši šo ārkārtas uh, fāzi, mums vajadzēs um, rēģēt labāk un uh, palīdzēt šīm valstīm sagatavoties um, turpmākiem uh, grūdieniem, jo klimata izraisītas katastrofas nākotnē tikai kļūs arvien biežākas, tāpēc strādāsim visi kopā, lai novērstu uh, cilvēku bojā eju, lai šādi zaudējumi būtu pēc iespējas mazāk. Liels paldies vēlreiz par jūsu uzmanību. Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Un es vēlētos pievērsties nākamajam punktam mūsu šās dienas darba kārtībā. Nākamais punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Lībijā. Augstā pārstāve vēl nav ieradusies. Arī eh, Predes kungs nav ieradies. Frau Valenciano auch nicht. Valenciāno kundze arī ne. <laughs> Ich habe gerade ein kleines bisschen Schwierigkeiten. Jāsaka, ka esam diezgan sarežģītā situācijā. Es redzu, ka EKR pārstāvis Tanakungs ir ieradies. Lūdzu, tad jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Laikā, kā abas puses Lībijā, tam būtu jāsēž pie uh, sarunu gāda, lai runātu par ceļu kārti ceļā uz vēlēšanām. Mēs uh, tā vietā piedzīvojam, ka uh, ģenerāli apštak spēki turpina cīniņus un uzbrukumi Tripolē noteikti pasliktinās diplomātisko situāciju un tas novedīs tikai pie vardarbības un haosa paplašināšanās. Premjers ir brīdinājis par to, ka varētu notikt jauna imigrācijas krīze, ja situācija pasliktināsies. Uh, Ziņojumi liecina par to, ka daudzi eh, bēgļi ir eh, spiesti eh, doties prom no šī reģiona, un ņemot vērā, cik situācija ir sarežģīta, un ņemot vērā, cik daudz spēlējušās puses ir iesaistīts, nākotne ir pilnīgi neskaidra, taču ANO vadītās sarunas ir vienīgais risinājums. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu šīs sarunas vienotā balstī. Tie, kas uh, Haftu uzskata par uh, tādu cilvēku, kas varētu konsolidēt varu un vadīt šo haotisko valsti, es vēlētos aicināt pievērst viņu uzmanību uh, šiem ziņojumiem, jo. Um, joprojām ir ļoti daudz militāru op opozīcijas spēku, kas noteikti neļaus turpināt uh, vadīt šo valsti ilgtermiņā. Paldies! Liels paldies Tanaka kungam. Redzu, ka augstā pārstāve nu pat ierodas zālē. Un es zinu, ka šajā pēdējā plenāra sesijā Eiropas parlamentā eh, programma ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, To es varu teikt arī paraugoties savā darba kārtībā, bet redzu, ka Mogherini kundze ir ieradusies un tagad vārds viņai. Lūdzu, jums vārds par stāvokli Lībijā. Priekšsēdētāji, nesenā um, situācijas sāsināšanās Lībijā notika pēc tam, kad mēs jau domājām, ka uh, izredzes mieram ir diezgan reāls. Uh, Uzbrukums Tripolē notika brīdī, kad ANO ģenerāls sekretārs viesojās valstī un pirms uh, starptautiskās konferences, kura uh, tomēr varētu būt jauns sākums Lībijai. Eiropas Savienība ir strādājusi uh, vairāk nekā gadu, cieši sadarbojoties ar ANO un īpašo sūtni, lai sagatavotu augstni Lībijas vadītai. Uh, Nacionālajai konferencei, kas sagatavotu augstni eh, turpmākām vēlēšanām un uh, izveidot pienācīgu juridisko un konstitucionālo ietvaru. Mēs ikdienas redzam vēlmi no visu Lībijas iedzīvotāju puses uh, virzīt savu valsti uz uh, vienotu nākotni, uh, veicināt mieru valstī, kurā ir um, milzīga kapacitāte, uh, liela resursi un daudz potenciāla. Nacionālā konference joprojām ir cerības visai šai valstī, un tikai dažas dienas uh, pirms šīs militārās eskalācijas es pati kopā ar um, Terešu un uh, Um, Arābu uh, valstu uh, līgas ģenerālsekretāru un uh, citiem pārstāvjiem, tā skaitā ANO īpašo sūtni, piedalījos sametā un runāju par to, ka starptautiskā kopiena atbalsta šo Lībijas vadīto politisko procesu, kas palīdzētu um, atšķirt jaunu lapusi. Uzbrukums Tripolei ir uzbrukums cerībām. Uh, uzbrukums konkrētām cerībām panākt mieru Lībijā, un mēs esam piedzīvojuši to arī iepriekš, tad, kad miers uh, parādās kā konkrēta, iespējama vīzija. Šajā brīdī bieži vien mēs redzam, uh, ka uh, parādās arī šī pretošanās mieram. Un tagad mēs piedzīvojam jaunu konfliktu ar lielu skaitu upuru. Uh, tā skaitā arī civiliedzīvotāju upuru, un situācija nonāk strupceļā. Jāsaprot arī, kā notiek spēcīgas sadursmes ar ieroču izmantošanu un tādu ieroču, kurus nevajadzētu izmantot. nedrīkst uh, un nav arī šādu militāru risinājumu šādiem konfliktiem, jo, uh, ja karš, karš turpināsies, tas novedīs tikai pie lielākām ciešanām. Ja kāds mēģinās rast šādu militāru risinājumu, visi zaudēs, un vienīgais risinājums ir uh, iesaistītu visus lībiešus vienotā veidā un proti eh, vedot sarunas par politisku risinājumu. Ja Lībijas partijas necentīsies rast šādu risinājumu, no kur iegūt viss, tad Eiropas Savienības starptautiskā eh, kopiena, protams, ir gatava atbalstīt Lībijas. Eh, ja Lībijas partijas necentīsies rast šādu risinājumu, tad cietīs visi lībieši un viss reģions cietīs. Uh, Es šodien jau atkal runāju ar ANO īpašo sūtni eh, Hasan Salamē, un mūsu darbs ir kopīgs. Eiropas Savienība atbalsta viņa darbu ikdienas. Es domāju, ka atbalsts viņa darbām ir vēl lielāks nekā iepriekš, un uh, trijos galvenajos virzienos, kuros Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir izdevies pēdējo nedēļu laikā rīkoties vienot. Vispirms, lai nostiprinātu šo nepieciešamību atvērt humanitārās palīdzības koridors ārkārtēji un panākt starptautiskās likumdošanas ievērošanu. Otrakārt, panākot um, yeah, ieroču pārtraukšanu. Un eh, treškārt, atgriežoties pie politiskā risinājuma un organizējot starptautisko konferenci pēc iespējas ātrāk, lai lībiešiem, lībiešu tautai, eh, sievietēm un vīriešiem, visu pauģu pārstāvjiem, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, būtu iespēja rast kopīgu uh, ceļu uz priekšu. Šie ir tie trīs elementi, Uh, kuros Eiropas Savienība, ANO un arī visa pārējā starptautiskā kopiena ir gatava sniegt savu atbalstu Lībijas tautai. Vēlos papildināt, sakot, ka ne tikai lībieši, ne tikai reģions cietīs. Bēgļi un imigranti ir uh, iesprūduši šajos centros, un mēs strādājam kopā ar ANO un, un no bēgļu komisariātu, lai palīdzētu viņiem Nesen mums izdevās uh, atgriezt atpakaļ mājās uh, daudz no šiem imigrantiem. Bet, protams, ka situācija uh, ikdienas uh, pasliktinās, tāpēc mēs aicinām pieļaut uh, pēc iespējas ātrāku uh, šo te aizturēšanas centru evakuēšanu. Darbs, ko esam paveikuši kopā ar ANO aģentūrām, Um, ar lībiešu varas iestāžu atbalstu pēdējā gada laikā ļāvus mums sasniegt ļoti labus rezultātus, jo um, desmitiem tūkstoši uh, cilvēku imigrantu ir atgriezušies uh, mājās, un tie, kuriem ir bijusi nepieciešama starptautiskā aizsardzība, to ir saņēmuši. Un konflikta eskalācija no militārā mm, viedokļa tiek uzskatīta par jaunu draudu tam, ka varētu parādīties jauns uh, bēgļu pieplūdums, bet mums ir jādomā arī par cilvēkiem, uh, kur dzīvība ir uz spēles, kur ir izprotuši šajos centros, un viņu, viņiem ir jāpalīdz. Un mēs kopā ar ANO aģentūrām cenšamies strādāt viņu labā, lai izglābtu dzīvības un lai um, evakuētu šos. Uh, aizturēšanas centrus. Un jāsaka, ka militāristi e, sarežģīja šo darbu. Noslēgumā vēlos pavisam skaidri e, pateikt, ka ir nekavējoties jāpanāk atgriešanās pie sarunu galda, tā joprojām ir iespējama. Mēs esam pārliecināti, ka ANO risinājums un starptautiskā konference ir vienīgais risinājums š, eh, e, šajā situācijā, jo pretējā gadījumā. E, situācija varētu tikai pasliktināties. Humanitārais eh, koridors, eh, starptautisko tiesību ievērošana, uguns pārtraukšana un tā tad atgriešanās pie sarunu galda ar šo eh, konferenci pēc iespējas ātrāk ar pilnvērtīgu lībiešu tautas piedalīšanos. Vēlos papildināt sakot, ka runājot par lībiešu tautu, runāju par sievietēm un vīriešiem un vēlos uh, uzteikt Eh, jo īpaši sievietes, kuras ir um, atbalstījuši šo politisko procesu sarežģītā situācijā, un es esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienības un ANO interesēs, kā jebkuru konfliktu gadījumā, uh, ir uh, veicināt sieviešu lomu uz vietas, un to mēs cenšamies arī panākt, atbalstot ANO darbu, cenšoties vienot Eiropiešus Un es varu teikt, ka, ja nākotnē mums ir bijušas atšķirīgas pieejas, šobrīd esmu pārliecināta, ka visas Eiropas Savienības eh, dalībās saprot, ka mūsu kopīgais darbs ir nepieciešams, lai novērstu to, ka lībieši pavērs skatu citā virzienā. Tāpēc vienotība uh, politiskā dialoga ietvaros ir ārkārtīgi svarīga. Mēs skaidri esam pateikuši arī pagājušajā nedēļā to uzsvēruši, ka Eiropas Savienībā ir vienota nostāja 28 dalībās sastāvā, un es vēlētos aicināt visus reģionālos spēlētājus un starptautiskos spēlētājus vienoties, atbalstot ANO darbu un atbalstot politisko risinājumu dialogam un vienotībai Lībijā, lai novērstu to, ka um, interesētās uh, puses Lībijā uh, rod ārējus iemeslus, uh, lai šķeltos vēl vairāk. No Eiropas puses var teikt, ka mums ir kopīgi vienot fronti atbalstot ANO centienus, lai novestu interesētās puses pie sarunu gāda un rastu kopīgu risinājumu mierā un drošībā. Paldies! Paldies, un tagad eh, grupu vārdā vispirms Prēdas kungs minūte. Eh, merci, eh, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamā augstās pārstāvs kundze. Situācija, ko piedievu, piedzīvojam pēdējo nedēļu laikā Lībijā, ir tik tiešām nožēlojama, jo īpaši tāpēc, ka februārī mēs piedzīvojām vienošanos uh, starp ģenerālu aftāru un valdības pārstāvi, un tas paredzēja organizēt vispārējās vēlēšanas. Bet pirms divām nedēļām ģenerāls aftars atkāpās no šī scenārija un nolēma novest valsti jaunā haotiskā situācijā, apdraudot pilsonisko sabiedrību, un tas, protams, apdraud arī nākotnes iespējas lībiešiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka saikne ar Krieviju ir eh, daudz lielāka, un Krievijas atbalsts ir lielāks nekā viņam sniegtais atbalsts uz vietas. Es piekrītu jums tajā, ka mums ir tikai viens risinājums vedot sārunas, mums ir jāizslēdz šis militārais risinājums, un tāpēc mums ir jāizdara spiediens uz Haftar, lai viņš atteiktos no ieročiem. Lielas paldies eh, jums par iespēju izteikties. Paldies! Dankeschön. Paldies! Un tagad es un D grupas vārdā Valenciāno kundze minūte 30. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Es e, domāju, ka um, atbild e, saistībā ar priekš, e, augstās pārstāvis teikto ir maz ko papildināt, jo tas ir vienīgais saprātīgais viedoklis no Eiropas Savienības puses. Protams, ka mēs esam zaudējuši laiku. Un ir bijušas dalībvalstis, kuras uzreiz nesaprata, ka viņu atbalsts Haptaram varētu būt bīstams, jo Haptars piedāvās eh, tikai un vienīgi militāro risinājumu, bet eh, tikai dialogs starp lībiešiem varēs eh, radīt situāciju, kad tiek eh, veidota Lībija ar zināmu stabilitāti un bezkara. Lībija mums atrodas tik tuvu, ka tas ir mūsu pienākums eh, vienoti eh, uzstāties kā dalībvalstīm ar vienu balsi un apvienoto nāciju īpašais sūtnis mums ir jāatbalsta. Eiropas Savienībai un Āfrikas Savienībai un apvienībai nācijai jārada kopīgs pamats, eh, kas palīdzētu rast politisko risinājumu. Protams, eh, jāpatur vērā arī bēgļu situācija Eh, ir izdevies eh, pat labam eh, rast pozitīvu risinājumu, tomēr nākamajos mēnešos situācija atkal var sāsināties un kļūt riskantāka. Mēs atbalstam augsto pārstāvu. Paldies, paldies! Tanoka kungs lai, pat jau EKR vārdā runāja, tāpēc goja vārdā Spinelī kundze. Lūdzu, Spinelī kundze. Paldies! Ņemot vērā faktu, ka karš Lībijā nevar rast mierīgu risinājumu, es gribētu lūgt viceprezidenti e, runāt par migrantiem, kas ir apcietināti, lai viņi nenonāktu pie mums. E, apvienoto nāciju cilvēktiesību organizācija runā par katastrofāliem apstākļiem. Es gribētu uh, rosināt, atsākt eh, to cilvēku glābšanu, kuri ir cietuši nelaimē uz jūras. Tas ir vienīgais glābšanas ceļš, un to neizmantot būtu noziegums pret cilvēci. Bez tam vajadzētu atcelt cilvēku pārsūtīšanu uz nedrošām valstīm. Kara zonās jāierīko humānās zonas, kur tiek nodrošināta ūdens un pārtikas apgāde iepriekš eh, tika uh, glābšanas uh, akcijas vidusjūrā atceltas, tā vietā uh, ierosinātas sistēmiskās atgriešanas. Uh, Eh, tad iznāk arī Eiropas Savienība arī tiek iesaistīta šādos noziegumos. Un tagad eh, Lohpīleres kundze eh, zaļo vārdā. Paldies! Bija pareizi, ka Eiropas Savienība atbalsta apvienoto nāciju centienus, tomēr miera procesam netika sasniegti panākumi. Ja kāds gribētu cerēt, ka viena konflikta puse uzvarētu un vardarbība nodrošinātu vairāk stabilitātes, tas maldās. Šajā te e, konfliktā Eiropas Savienības dalība valstis nedrīkst nostāties vienas vai otras puses pusē, e, bet ir jāpārliecina puses, ka risinājumu var rast tikai pie sarunu galda. Kaujas Lībijā bēgļiem nozīmē papildus apdraudējumu. Ir apkaunojoši, ka Eiropas Savienība sadarbojoties ar Lībijas krasta apsardzi dod joprojām savu ieguldījumu, eh, kad bēgļi tiek aizvesti atpakaļ uz nometnēm. Eiropas eh, Savienības mēģinājumi uzlabot situāciju nometnēs nav bijuši iedarbīgi. Tagad, kad vardarbība pieaug, ir jādara viss, lai glābtu cil, nu, cilvēku dzīvības nometnēs un lai viņus no turienes izvestu. Paldies, kas taldokungs ETD vārdā viena minūte. Paldies, cienījami kolēģi, priekšsēdētājs kundze. Lībijā tagad. Uh, tiek eh, vests karš eh, Krievijas, Katāras, Eģiptes un Saudarābijas vārdā. Visiem ir politiskas intereses, arī dalību valstis ir spēlējušas šo spēlīti. Uh, Eiropas Savienība ir pielīdzinājusi savu pozīciju apvienoto nāciju pozīcijai un krampjaini saglabāt miera procesu. Haftaru atbalstīja arī Francija, un es domāju, ka e, tas e, raisa bažas, kad, pad, kad avīzēs mēs lasām, ka Francijas opozīcija mm, e, ir iesniegusi Eiropas e, deklarāciju pret Haftāru. Cienījamie kolēģi, es gribētu zināt, kādas spēlītes mēs spēlējam. Pēc Āhenes nolīguma mēs redzam, ka Makrona populisms pārņem Eiropas eh, ārpolitiku. Un šajā te, uh, konstelācijā ir izdevies uh, nomainīt vienu diktatoru ar otru, kas patīk labāk. Es gribētu lūgt, lai prezidents Makrons pievērstos šiem te jautājumiem, vai arī lai beidzot nomestu masku. Paldies, divas minūtes. Eh, nākamais runātājs. Eh, Itālijas slepeno dienestu ziņojumi runā par lielu bēgļu skaitu arī par migrantiem, kas e, pat laban ir iestrēguši Lībijā. E, runa ir par simtiem tūkstošiem, kas ir gatavi doties uz Itāliju. Tā ir milzīga problēma. Īpaši tas, ko pieminēja augstā pārstāve, e, arī nedod īpašas cerības ņemot vērā Eiropas Savienības īsto ietekmi, lai atrastu uh, īstermiņā risinājumu. Vajadzētu izvairīties no situācijas, kad uh, Lībija iegrimst haosā norit nu, cīņas starp eh, Haftaras eh, vadītajiem spēkiem un valdības karas eh, spēku. Protams, ka varētu arī situācija mainīties, bet svarīgi būtu, lai risinājums tiktu rastas maiņa, sarunās. Haftars gatavojas ienākt galvaspilsētā, un tas nozīmē, ka ir pagājušas desmit dienas, par kurām grūti atskaitīties kas īsti aiz kā slēpjas, varbūt tie, kuri grib mēģināt izmantot situāciju, lai atkal Itālijas ostas eh, atvērtu nelegālo migrantu plūsmām. Un ja tas eh, tā būs, ja militārā iespēja nepastāv, eh, tad tas liecina, cik svarīga ir Itālijas loma. Un es domāju, ka man valdība E, e, ka tā arī ir jāiesaista procesos, lai palīdzētu un nodrošinātu līdzsvaru šajā Eiropā, ja tik svarīgajā e, reģionā. It īpaši, kad mēs redzam, ka ar vien vairāk džihādistu nāk no turienes. Mums nepieciešams Itālijas pozīciju izmantot, un vēstniecība ir atkal atvērta. Itālija ir gatava spēlēt īpašu lomu. Es domāju, ka tas ir daudz svarīgāks par ES lomu. Un tagad epitēdējos kungs viena minūte, kā frakcijām nepiedarīgs deputāts. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pagājušo nedēļu attīstības procesi vieš e, bāžas, un tie liecina arī par Eiropas ārpolitikas neveiksmi Lībijām. Dalība valstis e, strādā ar apvienotajām nācijām. Kadafī e, tās ir nogāzušas no troņa, bet nav radījušas stabilitāti. Tā visa rezultātā ir izveidojusies ilgadīga kroniskā krīze. Un tagad Haftara kunga e, e, bruņoties spēki iet tālāk viņi ir, tie ir ieņēmuši cep, un e, to jau tā arī varēja domāt, jo ģenerālis Haftars e, noteikti jau iepriekš e, runāja ar Tripoli, lai tiktu uzklausīts, bet tagad liekas, ka situācija dramatiski pasliktinās. Un Lībija ir tā Āfrikas valsts, kurā ir vislielākās naftas rezerves. Pašreizējais pilsoņu karš ietekmēs arī kaimiņu valstis, un eh, Eiropas Savienību pārpludinās bēgļi un teroristi. Paldies, un tagad nākamie runātāji. Lūdzu, uh, ievērojiet grafiku mazliet labāk nekā iepriekš. Jūsu grupas ir jums iedevušas runāšanas laiku, ievērojiet to minūti Broka kungam. Priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, kolēģis. Tas, kas eh, notiek, liecina par to, ka mums nav bijusi rietumu un Eiropas stratēģijas kopš Kadafa beigām. Mēs esam centušies un pūlējušies, tomēr nekad mums nav izdevies eh, pār, pārvaldīt situāciju. Un te nav atsevišķs atbildīgais, mēs visi kopā esam vainīgi mēs varam redzēt, redzēt, ka valsts, kas bija klasiski sadalīta divās zonās, austrumu daļā, kuru pārstāv Haftars, uh, un vēsturiski iemesli ir iemesli tam, un no otras puses e, likumīgā valdība, e, kas pastāv pateicoties apvienotām nācijām, ir otrā pusē. Un varbūt tie kolēģi, kas aizmugurē tagad skaļi sarunājas, varētu paklusēt. Jā, mums ir jākonstatē, e, ka Eiropas Savienības dalība valstis ir e, kontaktējušās ar dažādām pusēm. Ja paskatāmies uz migrantu situāciju, tad atkal ir runa par citiem grupējumiem, kurus nekontrolē ne Tripola, ne Haftars un līdz ar to arī migrantu situācija tiek ļoti katastrofāla. Mogurīnī kundze, dariet, ko variet, lai mēs e, varētu tomēr atrisināt situāciju, ne tikai glābt cilvēku dzīves, bet vērsties pret cilvēku tirgotājiem, kas ir visa ļaunuma sākane. Paldies! Ajala Senderas kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu tikai atkal izteikt nožēlu par to, ka Lībijā atkal ir eh, bruņots konflikts un militārs apdraudējums. Es eh, te, klausījos Broka kunga teiktajā un citos kolēģos. Ja mēs Lībijā būtu vairāk pielikuši savas pūles un pievērsušies Lībijas tautai, eh, nevis savām interesēm, tad mēs būtu bijuši efektīvāki. It īpaši jau gribētu atbalstīt augstās pārstāves darbu, kur iestājies par to, lai rastu risinājumu, panāktu pamieru un daudzpusēju risinājumu, eh, kas eh, eh, spētu pārvarēt Eiropas nesaskaņas risinājumu, kas būtu pozitīvs, kas nāktu par labu arī bērniem un migrantiem Un es domāju, ka Eiropas Savienībai šodien vajadzētu būt vairāk vienotai nekā jebkad agrāk, un tāpēc arī augstā pārstāve runāja par saviem priekšlikumiem uh, kopā ar uh, ANO īpašo sūtni. Lūdzu, tagad uh, beigsim ar vecajiem argumentiem. Paldies! Es gribētu EKR teikt, ka sistēmā ir neliels sajukums, un es, protams, ka sarakstu. Uh, Eh, es izsaukšu tādā kārtībā, kā jūsu frakcija ir eh, paredzējusi Fortigas kundze. Krīze Lībijā ātri um, samilst un um, mums atkal šajā te reģionā ir karš. Es aicinu nekavējoties uh, Eh, atkārti, atgriezties pie sarunu galda un izbeigt uh, eh, Haftara agresiju. Ja Tripoli kritīs, tad mums varbūt būs uh, vēl viens uh, migrācijas vilnis jāpārdzīvo. Un tas būs patiešām milzīgs migrācijas vilnis. Mēs uh, atbalstām uh, apvienoto nāciju miera procesu un īpašā sūtņa centienus, tāpat arī e, jūsu centienus, viceprezidentes kundze. Paldies! Un nākamais mums ir Lebretons. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji ģenerāļa Haftara armija ir uzsākusi uzbrukumu Tripolēji. Nacionālās uh, vienotības vadība, kuru atziņas ANO, šobrīd cenšas pretoties situācija ir satraucoša, jo Lībijas destabilizācija var novest pie uh, briesmīgām sakām visam reģionam un pat Eiropai. Tāpēc gluži pamatoti Eiropas, uh, Eiropa aicina uh, strīdīgās puses pārtraukt uguni. Uh, kas attiecas uz ANO um, um, drošības padomi, to bloķē Krievija un citi. Mums ir jāaicina Haftāru pārtraukt šo vardarbību, lai gan uh, Krievija drīzāk vēlētos aicināt pārtraukt um, uguni abas puses. Jāsaka, šobrīd notiek cīņa par ietekmi no um, abām um, ārējām varām. Eiropa ir sašķēlusies un tā nevar pietiekami ietekmēt notiekošo. Man ļoti žēl, ka Francija neuzņems eh, to lomu, kur tai būtu jāuzņems, jo tā ir destabilizējusi Lībiju 2011. gadā, kad Sarkozī pieņēma lēmumu gāzt eh, Kadafī, jo šobrīd tas apdraud risinājumu eh, rašanu, bet mums. Uh, Jāsaprot, ka Haftara uzbrukums novedīs pie jauna migrācijas viņa uz Itāliju, un Itālija runā par apmēram sešiem um, miljoniem bēgļu, kas jau ir gatavi doties uz tās krastiem. Tas būs milzīgs skaits bēgļu, kas varētu nonākt Eiropā. Uh, Tāpēc neapdraudēsim Itālijas valdības centienus, kurām ir izdevies samazināt par 80% bēgļu pieplūdumu no Lībijas. Virzīsimies uz, ko, uz priekšu kopā un vienot. Salafranks kungs. Paldies priekšsēdētāji. Cieniem augstas pārstāvs kundze, dāmas un kungi. Kadafī režīms eh, Lībijā krita un pēc tam uzsākās eh, nestabilitātes periods. Tas noved pie tā, ka situācija vairs netika kontrolēta, un armija cīnījās par varu. Tad bija divas valdības, Timotē un Tripolē, un, protams, kā ģenerāla Haftāra uzbrukums vēl lielāku nestabilitāti radīja. Ko var darīt Eiropas Savienība? Augstā pārstāve jau to pateica, ir jāsklapā miers, tas ir vissvarīgākais, un vienlaikus uh, ieroču embargo abām pusēm ir jāievēro, un vienlaikus ir eh, jānovērš arī humanitārā krīze. Tūkstošiem bēgļu, kas dzīvo briesmīgos apstākļos, ir ieslodzīti. Šī situācija ir jānovērš. Mums ir jārīkojas, lai radītu kārtību, tiesisku valsti, dialogu Lībijā kā Antonio Gueteris, ANO ģenerālsekretārs, eh, nesen Libijā paziņoja. Visi šie centieni ir jāizteno ne tikai šajā valstī, bet arī reģionam kopumā un arī Eiropas Savienības interesēs. Mums ir jārīkojas tā, kā jau citu to uzsvēra, proti kopīgi augstās pārstāves vadībā, Mokarīni kundas vadībā. Paldies! Tagad vārds Frekenštēna kungam uz vienu minūti. Cienījumās kolēģis un kolēģi, protams, Mēs atbalstam to, ko mums teica augstā pārstāve. Visas, eh, visi militārie varianti tūlīt pat ir jāizbeidz. Ir jāpanāk pamiers un eh, pusēm ir jāveido politiskais dialogs. Tas jāturpina un jāpiedalās ANO vadītajā procesā. Var būt tikai politisks risinājums par to, esam vienojušies Šīs debatas mēs varam nopietni turpināt tikai tad, ja mēs apzināmies, ka ir mūsu pienākums ļoti aktīvi sniegt savu ieguldījumu. Situācija, lai Lībijā uzlabotos, jo mums arī ir daļēja vaina par situāciju, kāda ir izvedusi šajā valstī. Padzīt no amatiem diktatorus un uh, nepadomāt par to, kā tas turpināsies tālāk. Tas ir bezatbildīgi, kā tas jau parādījies. Lībija tam piemērs kā tā saucamais, tā saucamie rietumi nedrīkstētu rīkoties. Epidēdējos kungs, tā nebija Eiropas Savienība, kas to visu izraisīja. Tas bija atsevišķi dalību valstis un citi sabiedrotie, kas radīja šo hausu. Un tā ir Eiropas Savienība un augsts.